Okay, let's, let's start, uh... Sāksim uh, mūsu darbu. Gribu norādīt, ka jūs varat turpināt runāt savās valodās. Ir viss valodas pārstāvēts, izņemot uh, izņemot manas valsts Luksemburgas valodas, tāpēc es runāju angliski. Un tā kā mēs esam ļoti nedaudz šajā telpā, tad es aicinu jūs nosaukt savu vārdu, paziņot, kur parlamentu jūs pārstāvat, lai mēs varētu redzēt, kas ir klāts un piešķirt darbā mazliet dinamiku. Mani sauc Klauds Turms, esmu eh, parlamenta deputāts kopš 99. gada, strādāju pie iekšējā tirgus enerģijas jautājumiem un energoefektivitātes jautājumiem. Un līdz priekšsēdētājs. Sveicināti! Mani sauc Jesus Enrique. Es eh, pārstāvu Spānijas deputātu kongresa eh, rūpniecības eh, komisiju. Es esmu referents, mani sauc Jose Ignacio Palacios, esmu Spānijas senatoru pārstāvis un uh, Esmu e, Rūpniecības un enerģijas komisijas senātā pārstāvis. Lai visu padarītu skaidru, lop, mēs e, kopīgi vadām sēdi, Lopes kungs ir referents, bet tagad mēs tikām skaidrībā un tagad e, mēs varētu pāriet pie jums, lai jūs paziņot, kas, kā jūs saucat. Mani sauc Rens Vilams, pārstāvu Nīderlandes senātu no jau trīs gadus un. Uh, Esmu strādājis eh, Shell kompānijā eh, pie enerģijas eh, pārvešanas jautājumiem. Jonas Šmenas no Lietuvas esmu priekšsēdētājs Eiropas protekcijas komitejā. Sveicināti! Esmu Francesco Kazolī Esmu Itānijas, e, selā, Itālijas senāta pārstāvis. Esmu e, industrijas komisijas loceklis. Esmu Roberto e, Terovoli un pārstāvu Itālijas deputātus. Esmu senators Andrija Fluteo, pārstāvu Itālijas senāta eh, vides komisiju. Senatore Salvatore Tomaselli. Esmu senators Salvatore Tomaselli, pārstāvu Itālijas senāta rūpniecības komisiju. Yes. Uh, Esmu Brita Thompsone pārstāvu Dānijas rūpniecības, Dānijas eh, parlamentu rūpniecības komisiju. Esmu eh, pa, eh, zaļo partijas pārstāvis Zviedrijas parlamentā un pārstāvu rūpniecības komisiju. Esmu Basku parlamenta rūpniecības komisijas pārstāvis. Esmu Seršpeņo, vicepriekšsēdētājs Francijas Nacionālās asamblejas jeb parlamenta eh, ekonomikas attīstības komitejā. Runātāji neieslēgs nu, mikrofonu. Esmu Bernadeta Burzē, esmu sekretāre Francijas senāta Berlā Eiropas lietu komitejā, esmu bijusi arī Eiropas parlamenta deputāte un bijusi referentā atzinumam eh, jūsu sagatavoties ziņojumam. Moje jméno je Alena Gajdušková, jsem míst... Esmu Alena Gajdušková, esmu viceprezidente, vicepriekšsēdētāja Čehijas Republikas senātā un esmu atbildīga par Eiropas lietām. Äh, mein Name ist Rainer Wittmann, bin Mitglied des Österreichischen. Mans sauc Rainēs Vitmans, es esmu Austrijas parlamenta deputāts, äh, esmu zinātnes pētniecības komitejā, vidas komitejā, aizsardzības komitejā un ekonomikas komitejā un esmu arī mūsu liberāļu grupas pārstāvs attiecībā uz zinātnu un pētniecību. Kristiāna Brunner, Brunner, esmu no Zaļās partijas Austrijas parlamentā un esmu pārstāv par vidi un enerģētiku. Okay. Um, Tātad, vai visi parlamenta eh, deputāti ir klāt? Jā, kurš vēl ir? România. Sunt membru al Comisiei de Afaceri Europene și membru al Comisiei de Industrie și totodată vice... Esmu Eiropas eh, lietu eh, komisijas pārstāvis no Rumānijas. Esmu no Liberāļu partijas. Eh, Andis Kapos pārstāv Latvijas Republikas saimu. Anna Zalewska, poseł, Polska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, między innymi dyplomowany ekolog. Esmu Anna Zaļevska, eh, polijas pārstāve eh, un vidas speciāliste. Kšištofs Toškevičs no Polijas, parlamentārietis, kas strādā ar Eiropas komisiju, kā arī vidas komitejas biedrs. Okay, so have, uh, one... Tādējādi mūsu rīcībā ir viena stunda. Jā, vai kāds gribēja ko sacīt? Es eh, nestādījos. Prie... esmu Bulgārijas pārstāvis. Pārstāvu enerģētikas un turisma komitiju. Es esmu Andrūda Doils, pārstāvu īru parlamentu, strādāju lauksainicības komitejā un mana partija īpaši nodarbojas ar pārtiks jautājumiem. Gerbiamas Kirkilas Lietuvos Seimo narys pārstāvu Lietuvas uh, saimu. saimu. Okay, so have... Tādējādi mūsu rīcībā ir aptuveni viena stunda, un mūsu šīs dienas temats ir apkārtējā vide un enerģija. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt koncentrēties uz diviem jautājumiem, kuri varētu būt saistāmi ar enerģijas kopienu. Viens No tiem ir energoefektivitāte, un otrs ir atjaunīgās tehnoloģijas. Un mums vajadzētu mēģināt koncentrēties uz vairāk nekā tikai vispārīgu diskusiju eh, par efektivitāti un atjaunīgajiem avotiem, bet par to, ko enerģijas kopiena Eiropai varētu, kāds varētu būt tāds tās devums, lai vēl vairāk efektīvi strādātu. Un kādi varētu būt tie aspekti, kuru šī enerģijas kopiena varētu palīdzēt attīstīt? Tad, kad mēs runājam par energoefektivitātes jautājumiem, tad tajā, ko mēs saucam par akī komunitēru Eiropas Savienības likumdošanā, mums ir samērā daudz likumdošanas, kas ir balstītas uz vidas līgumiem, uz līguma pantiem, par minimāliem standartiem par dažādām iekārtām, minimāliem standartiem automašīnām, mums ir marķējums eh, elektroiekārtām, mums ir minimālie standarti ēkām, būvēm, kas, un pirms eh, pāris nedēļām mēs esam pabeiguši jaunas direktīvas gatavošanu. Mans jautājums jums ir, kādās jomās jūs uzskatāt, ka energoefektivitāte varētu būt, eh, varētu saņemt palīdzību no enerģijas kopienas. Viens eh, no jautājumiem, kuru es redzu kā vismaz netieši saistītu, ir enerģijas eh, ap, taksācija aplikšana ar nodokļiem. Tādējādi viens spēcīgs punkts dokumentā ir tāds, ka vajadzētu būt kopīgai enerģijas aplikšanai ar nodokļiem. Tas ir viens no aspektiem, un varbūt mums vajadzētu mēģināt izmantot pirmās 10-15 minūtes, lai apspriestu jautājumu par energoefektivitāti, kas ir enerģijas eh, pats pirmais avots un to, kādā veidā šī enerģijas kopiena varētu palīdzēt mums virzīties tālāk aiz jau sasniegtā un izveidotā šodien. Tādējādi, kurš tad grib eh, izteikties par šo aspektu? I think it's, yes. Go ahead. Lūdzu, dod jums vārdu. Ja, vai es drīkst runāt vācu valodā, vai man jārunā angliski? Kurā valodā mums jārunā, lūdzu? Jūs, eh, mums ir pilnīgi visas, eh, visas tulkojums visās Eiropas valodās, tādēļ varat runāt savā valodā. Tātad eh, Esmu no uh, Eiropas ekonomikas un sociālās komitejas, un uh, mans jautājums par uh, enerģijas aplikšanu ar nodokļiem, uh, jo īpaši, ja tas ir uh, formulēts tā vispārīgi, protams, šeit ir jautājums par uh, konkurētspēju Eiropā un par ietekmi, kā tad uh, paaugstināts enerģētikas cenas ietekmēs uh, energointensīvas uh, rūpniecības nozars. Šeit es redzu problēmu. Uh,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 enerģijas nodokļi kā instruments tiek izmantots. Tātad no vienas puses tas ir instruments, kā iegūt naudu, bet jūs jau to tā ļoti vispārīgi formulējāt attiecībā uz visiem enerģijas veidiem un arī kā instruments, lai ietaupītu enerģiju. Ja šis instruments tiks izmantots tikai Eiropā un citās pasaules daļās netiks izmantots, tad mēs mūsu rūpniecības nozars nostādīsim smagā situācijā. Tās nebūs konkurētspējīgas. Diemžēl, līdzīgi kā Kopenhāgenā, tas tas ir tāds jautājums, kuru var atrisināt uh, tikai globālā mērogā. No otras puses, ja mēs uh, izmantot enerģijas nodokli vismaz uh, tādam mērķim, lai tādējādi attīstītu jaunas enerģijas tehnoloģijas, tātad ja šī nodokļa ieņēmuma būtu piemē, piesaistīta šim mērķim, lai attīstītu CO2 zemu izmešu tehnoloģijas, tad um, uh, joprojām varbūt tas būtu īstlaicīgi uh, tas varētu radīt īslaicīgi tādu pašu problēmu, tātad, ka mēs būtu mazāk konkurētspējīgi, bet vidējā līdz ilgā termiņā tas varētu būt uh, vērtīgs ieguldījums, un ilgtermiņā tas varētu būt labs ieguldījums, ja citas uh, valstis arī izstrādāt šādas tehnoloģijas, kā tērēt mazāk enerģijas, un tādējādi mēs varētu pat uzlabot mūsu konkurētspēju. Uh, tas varētu tādu līdzsvaru panākt, bet es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls un problemātisks aspekts šajā instrumentā. Ja jūs man ļausiet vēl ilgāk runāt, tad es eh, gribētu pateikt, ka Eiropas ekonomikas un sociālā komiteja ieteica gadījumā, ja eh, būs CO2 nodoklis, eh, tas ir tāds selektīvs enerģijas nodoklis, tas nav galvenokārt, lai panāktu labāku efektivitāti izmantošanā, bet tas ir paredzēts, lai tās enerģijas, kas rada CO2, padarītu eh, mazāk pievilcīgas. Tātad, ja būtu šāds CO2 nodoklis, tad eh, tam līdzīgi kā CO2 emisijas certifikātiem būtu jātiek izmantotam tikai tam, lai uh, attīstītu uh, tehnoloģijas enerģētikas jomā, kas rada maz CO2, tāpēc ka šī joma joprojām ir par maz finansēta. Paldies par uh, to, ka ļāvāt man tik ilgi izteikties. Jā, tātad man, manā runātājas sarakstā ir Likē lūdzu, lūdzu, lai tas ir tik iesniegts rakstiski. Četri runātāji, kā ceturtais ir Kāpostkungs. Tātad, tātad divi nākamie būs Poņo. Varbūt jūs varētu izlasīt jūs. Uh, Uh, labāk sapratāt to, ko jūs pierakstījāt. Uh, varbūt vēlreiz īt sekretariātam parādiet tie, kuri vēlējās izteikties, paceliet rokas un pasakiet, ka jūs bijāt tie, kas vēlējās izteikties. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Deputāti, dāmas un kungi! Kopš uh, tika izveidots Eiropas komisija, Eiropas valstis apzinās tik to, cik svarīgi būtiski ir koordinēt kopējās enerģijas politikas un cik nozīmīgi ir stiprināt būtiskos faktors Eiropas nākotnē un šī pro, eh, procesa rezultātā. Eh, šodien energopolitikas ir pārveidojušās par prioritāti, un tie ir jautājumi, pie kuriem mums ir jāstrādā eh, visas Eiropas pilsoņu interesēs. Un tādajādi mēs visi sniedzam savu e, ieguldījumi, lai varētu sasniegt trīs mērķus, kam jārakstu, jāraksturo Eiropas, e, e, Eiropas energotīkla. Tātad konkurētspēja, piegāžu drošība un noturīgums un mēs dalībvalstīs strādājam kopā, lai veidotu augsti efektīvu uh, darba telpu ar zemu CO2 līmešu, iz, izmešu līmeni, eh, kurā mēs varētu aizvien vairāk izma, izmantot tādas tehnoloģijas, kas rada zemu izmešu līmeni, un mēs varētu apzināties uh, to, cik uh, nozīmīgas ir jaunas zemo izmešu un tīrās tehnoloģijas, taiskaitā, piemēram, tīrie, tīrie transporta līdzekļi hibrīdā, autotransports un citi līdzekļi. Tāpat arī mums ir jādomā vairāk, lai mēs varētu nos, sas, sasniegt manis trīs nospraustos mērķus. Un tika izveidoti saistoši mērķi izmantot Eiropā no palielināt atjauno, atjaunīgo enerģiju apjomu no 7 līdz 20 procentiem. Un mēs pakāpeniski virzāmies uz šo mērķi. Īsā termiņā izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, ir pilnīgi skaidri. Mums ir jāveicina koordinācija starp elastīgumu, starp atjaunīgo uh, Eh, enerģiju izmantošanu, lai katra valsts varētu izmantot tās tehnoloģijas, kas vislabāk ir piemērotas tās apstākļiem, eh, tajā pašā laikā apzinoties tos saistošos noteikumus, kas palīdz mums virzieties vienā eh, noteiktajā virzienā, lai labu varētu gūt visi. Un šajā sakarā mums ir strādā, jāstrādā, lai mēs varētu sasniegt nepieciešamo līdzsvaru plašā mēro, mērogā, lai mēs varētu izmantot tīrās tehnoloģijas, tīro avotu tehnoloģijas Un tieši par šo pēdējo aspektu runājot, E, mums ir jānostāda dubults mērķis. No vienas puses samazināt nepiesārņojošo enerģiju izmaksas, un no otras puses, lai Eiropa atrastos tehnoloģiju avangardā, lai varētu mazināt oglekļa izmešu skaitu. Tāpēc tiek e, piešķirt e, prioritāte sešiem sektoriem, kas ir potenciāli Eiropas līmenī. ECA atsaucos šeit uz vēja, saules enerģiju, inteliģentiem elektrotīkliem, bioenerģiju, oglekļu oglekļu uzkrāšanu un noturīga eh, kodu, eh, kodola eh, enerģētika. Un mums ir jāapzinās, ka tiks pie tuvāko gadu laikā piešķirt papildu, papildu investīcijas šiem, šiem pētījumiem. Un tāpat arī mēs varēsim pa, labāk izmantot tīrās enerģijas avotus. Tādējādi sasniedzot uh, manis nosauktos mērķus un labāk respektējot apkārt, apkārtējo vidi, kā arī uh, uzlabojot uh, mūsu kopīgo situāciju. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi uh, sākt domāt par ilgāka perioda termiņiem, kas eh, jau eh, attiektos uz periodu pēc 2030. gada. Cīņa pret klimata pārmaiņām pieprasa veidot eh, industriju, kas ņem vērā šo situāciju, un mums ir jādomā par mūsu devumiem šobrīd un nākotnē, apzinoties to, cik nozīmīgi ir atjaunīgās enerģijas avoti un kopumā visas tehnoloģijas ar zem izmešu līmeni, E, kas, e, kur izmantošana ir ar ārkārtīgi politiski lielu nozīmi un ekonomiski lielu nozīmi un ir nozīmīgi visai Eiropai un Eiropas valstīm 21. gadsimtā. Un tā ir arī apņemšanās, e, kas mūs saista ar, ar esošo un nākotnes paudzēm. Paldies, nākošais runātais ir Osīkungs. Eiropas parlamenta deputāts, vai viņš ir klāts? Jā, paldies, priekšēdētāji kungs. Es uh, arī vēlos runāt par vidi un enerģētiku, bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jārunā par enerģētiku, enerģētikas ražošanu, izmešiem, klīmet, klimata problēmā un CO2. Mēs vienmēr tas salietu saliekam kopā, bet mums jāsaprot, kā visbīstamākās vielas ir dioksīdi, tad, kad mēs runājam par eh, degvielu. Ir īpaši tie, kas nāk no smagajiem metāliem, šie izmeši un liela daļa no šīm degvielām ir arī kancerogēnas vielas, tātad veselībai bīstamas. Un eh, tāda tādējādi tas var nākotnes paudzes ļoti ietekmēt. Jo mēs vienkārši nerunājam par CO2. Mums nekad nevajadzētu runāt CO2, CO2, bet mums tā jāvajag runāt par sarežģītāku problēmu. Mums vajag mm, meklēt naudu, lai. Uh, pamatot pētījumus, lai atbalstītu pētījumus, jo ļoti grūti ir uzņēmējiem uh, maksāt par visiem pētījumiem. Uh, uzņēmēji vēlētos uh, Uh, maksāt par uh, tāda veida pētījumiem, kas uh, viņu investīcijas atmaksātu pēc iespējas ātrāk, nevis par tādām, kuras vēl nav skaidrs. Uh, Tātad šī pamata izpēte, mēs meklējam nākotnē jauna veida degvielu, jauna veida enerģiju, ar kurām darbināt mašinērijas. Tas neatbildēs šodienas problēmas, bet tas būs tikai nākotnē, un tikai privātais sektors var to izdarīt, jo tikai privātam sektoram ir šis te ilgtermiņa redzējums. Ko es gribētu teikt? Tātad mums vajadzētu rast naudu pamat izpētē. Nerunāsim tikai par CO2, bet par visiem piesārņotājiem, kas rodās sadagot kurināmēm vai sadagot degvielai. Un tā tad uh, mums jārunā ir arī ne tikai par, uh, par, šiem, uh, par šīm te rūpnīcām, kas uh, izmet CO2, bet arī tām, kas ražo enerģiju un tā tālāk. Mums jānāk klajā ar jaunu enerģētikas politiku. Uh, Tātad mums vēl jārunā arī par pārunām, sarunām arī ar padomju bijušo savienību, tātad bijušo padomju savienību un tās valstīm un arī ar citām valstīm. es uh, izteikšos īsi, ko es vēlējos teikt, tad mums jārunā ar visām šīm te valstīm. Uh, mums vajadzētu runāt nevis individuāli katrai atsevišķi, bet kopā kā Eiropas Savienībai. Līdz ar to mēs varēsim ekonomiski uh, izdevīgākus noteikumus panākt Eiropas Savienībai, nevis katrs runāt savā vārdā. Tātad mums, un no tā ien, ieguvēji būs gan vide, gan enerģētika un visa Eiropa. Paldies. Nākamais būs Semenas kungs, Kāpost kungs un Poņokungs. Tātad, e, kungi, es vēlētos e, enerģētikas e, efektivitāti un atjaunojamās enerģijas un jaunos līgumus savilkt it kā kopā, tādējādi jūs runāt par vienu un to pašu tēmatu, ko iepriekšējā runātāja. Paldies! Paldies! Godājumie parlamentārieši, šodien es vēlētos runāt par mūsu prioritātēm. Pirmām kārtām prioritāte, kuru nolikām eh, sev Eiropas Savienībā un apvienotajās nācijās - ilgtermiņa attīstība. Eh, un jaun, atjaunīgās enerģijas ir viens no galvenajiem šīs te attīstības, ilgtspējīgās attīstības elementiem. Un tas ir viens no punktiem, ko gribēju uzsvērt. Un otra lieta, par ko gribēju runāt, kad mēs runājam uh, Eh, par šo te infrastruktūru, par ražotājiem, par piesārņotājiem, tad mums ir jāt, eh, jāatcerās, ka, lai mēs izmantotu pilnu uh, potenciālu, uh, kas ir atjaunīgajām enerģijām, mums ir jāizmanto visas iespējamie līdzekļi, attīstības līdzekļi, loģistika, uh, loģistika biomasai Eiropas Savienībā. Uh, Mums vajag eh, šādu te gudro, eh, gudrās tehnoloģijas un gudri runāt un rīkoties, jo mēs eh, ļoti bieži, tieši tādēļ, ka infrastruktūra to nepieļauj, viss tas nenotiek tā plūstoši, it īpaši, ja mēs runājam par 2014. un 2020. gadu. Jā, ja jūs runājat par nodokļiem un šo te vienoto nodokli, nodokļi var mazināt konkurēt spēju. Un ja mēs skatāmies, piemēram, uz Zviedriju, Zviedrija, kā mēs visi zinām, uh, Eh, ir apliktā ar nodokļiem eh, ļoti smagi, ja tā drīkstētu teikt, bet tai pašā laikā Zviedrija ir pasaules līderis enerģētikas sektorā, un tieši tādēļ es vēlētos dzirdēt, kas būtu sakām Zviedrijas kolēģiem. Un visbeidzot, viena no lietām, ku, par kurām mums vajadzētu pastiprināt, runāt, uh, un it īpaši šodien, ir tā vieta, kura, kuru ieņems uh, atjauno atjaunīgās enerģijas, enerģētikas hierarhijā, tajā brīdī, kad mēs definēsim atjaunīgo enerģiju vietu. Mums nevajag iz, izdomāt uh, divriteni no sākuma, jo es domāju, ka mēs jau esam nolikuši šos te mērķus līdz 2020. gadam samazināt izmešu par 20% un izmantot e atjaunīgās enerģijas, un es domāju, ka enerģētikas politikā tās ir visaugstākajā līmenī. Paldies! Tālāk došu vārdu kāpos kungam. Labdien, cienījumās eh, dāmas un godātie kungi. Es pārstāvu Saimnes Eiropas lietu komisiju un arī esmu apaš, eh, enerģētikas apakškomisijas priekšsādātāja vietnieks. Attiecībā uz atjaunojamo energoresursu direktīvu 2009-28, tad direktīva eh, ieviešanā būs jāveic liels darbs gan Eiropas Savienības valstīm kopumā, gan arī Latvijai. 20% mērķis ir ievērojams, lai to sasniegtu noteikti būs nepieciešamas modernas un efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas. Līdz ar to svarīgi ir pētījumu un zinātnes jomas stiprināšana tieši atjaunojamo energoresursu izmantošanas sektorā. Ne, negribās man atkārtoties to, ko daudz runātāji jau teikuši, tāpēc gribu pievērsties divām eh, dažādākām eh, citām eh, tēmām, kas ir saistītas, kas daļēji traucēja tādai ātrai attīstībai Ekonomiskā krīze ir ieviesusi korekcijas arī atjaunojamo energoresursu jomā. Banku kredītu procentu uzņēmējiem ir paaugstinājušies, kredītu saņemšana ir kļuvusi daudz grūtāk. Uzņēmēji neuzdrošinās riskēt, jo nav ilgspējīgas garantijas darbības nodrošināšanai. Šādā situācijā nozara nevar attīstīties un mērķa sasniegšana ir apgrūtināta. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai vairāk būtu jādomā par pēc iespējas efektīvākiem paņēmieniem, lai stimulētu dalību valstis šo mērķu sasniegt Turklāt, domājot par sankcijām, Eiropas komisijai jāizmanto pozitīvas sankcijas, nevis soda sankcijas, kas tikai sarežģīja situāciju. Es vēlētos uzsvērt, ka ļoti nozīmīgs ir kontrolas jautājums, proti Eiropas komisijai jāsako līdzi, lai patiešām līdz šā gada beigām nacionālajos līmeņos tiktu pieņemti visi nepieciešami tiesību akti, kas veicinātu šo nacionālo rīcības plānos ietverto mērķu sasniegšanu. Ei, Eiropas komisija nedrīkst stāvēt malā un gaidīt, ka dalībvalstīm neizdosies iecerētais, un tad uzlikt sodu sankcijas. Paldies Spānijas prezidentūrai par Eiropas parlamentam par sanāksmes organizēšanu par šo ļoti svarīgo tematu. Un atbildot uz Eiropas parlamenta deputātu Rosī, iepriekšējās deputājas eh, teikto, jo Rosī kungs izteicās, ka enerģijas eh, cenām visā Eiropas dalība vēstības jābūt vienādām, tad es domāju, ka pat priekš mums būs jādomā par to, lai cilvēkiem visās Eiropas dalībvalstīs būtu ienākumi vienādi, lai viņi spētu šos uh, maksājumus samaksāt. Paldies! So the next speaker is Monsieur... Nākamais lūdzu Poņokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Viesākumā vēlos sacīt, ka eh, mēs nesen Eh, pieņēmām Francijā līkumus un esam eh, pieņēmuši trīs sadaļas klimata enerģijas eh, paketē, un mēs turpinām likumdošanas darbu. Mums ir tā saucamā Grenelas divi paritārā komiteja. Nākotnē mēs redzēsim rezultātu, un mēs virzāmies mazliet tālāk pārvaldības jautājumos. Mēs runājam par um, kapacitātes jautājumiem. Uh, E, pīķa stundās, kas ir ļoti nozīmīgi rūpniekiem. Runājot par nodokļu politikas jautājumiem, atsevišķās jomās tas ir iespējams, tā ka mēs runājam par e, par e, piesārņošanas nodokli vai, vai citiem nodokļiem, taču mūsu likumdošanās ir, piemēram, piemēram, celtniecībā mums ir enerģijas efektivitātes Eh, certifikāti enerģijas piegādātājiem, tālāk eh, citi, eh, citi pasākumi, tāpēc mums vajadzētu domāt par vairāk mērķtiecīgu nodokļu politiku. Tālāk runājot par atbalstu Eiropas enerģētikas politikai. Mans kolēģis jau to sacīja tikko plenārsēdē. Mēs domājam, ka ir ļoti sarežģīti veidot jaunu kopienas līgumu, taču vajadzētu stiprināt sadarbību. Un runājot par enerģijas jautājumiem, manuprāt, atbalstami ir jābūt galvenokārt uz tīkliem un starp savienojumiem, bet arī uz pētījumiem, tāpēc, ka E, mums ir lielas summas atvēlētas pētījumiem Eiropas valstīs, bet vajadzētu tās koordinēt. Tāpat arī mums ir jāatbalsta mūsu rūpniecības nozara. Un es gribētu atbalstīt gan vēja enerģiju, gan visas enerģijas, e, ko mēs smeļam no jūras, tāpat arī fotovoltaisko enerģiju. Uh, ar eh, plānajiem pārklājumiem, ar po, eh, polimēriem, ar citām tehnoloģijām, protams, atbalstot elektriskos automobīļus, bet arī domājot arī par eh, ūdeņraža izmantošanu, jo Eiropā mēs esam spēcīgi, tad mums ir jādomā arī, kādā mēs esam situācijā attiecībā pret citiem kontu, kontinentiem. Iespējams, ka tas jūs nebūtu nepārsteigs. Kodolenerģija. enerģija jaunās paudzes eh, kodola eh, tehnoloģijas. Es domāju, ka visas šīs tehnoloģijas, eh, kas ir arī taiskaitā zema oglekļu tehnoloģijas, mums ir nepieciešams šis enerģijas kokteils, lai sadarbība ar tām valstīm, kurām ir savas iekšējās politikas, lai tās varētu pievienoties pat, ja mums te visiem ir tad vienāds redzējums attiecībā uz kodola enerģiju vai citām, tad vienkārši mums ir jātīsta gan izpēte, gan starp savienojumu iespējas. Paldies jums, un nākamais runātājs ir Tomsons kundze. Un... Paldies! Paldies, es īsti nezinu, vai ar Klodu, ar jums es varu piekrist par to pieeju par atjaunīgajām enerģijām, ka to vienmēr jāsaist ar klimatu pārmaiņām, jo es gribu teikt, ka tas ir vairāk saistīts ar enerģētikas drošību, it īpaši šajā parlamentā, kur mēs vienmēr runājam par šo saistošo mērķi pie atjaunīgajām enerģijām. Tas eh, nāca no 2006. gada enerģētikas krīzes, kad eh, krīze bija starp Krieviju un Ukrainu, un atjaunīgās enerģijas vienmēr ir jāskata kopā ar enerģētikas drošību, manuprāt. Un enerģētikas drošība. E, ir jārisina ar enerģētikas efektivitātes palīdzību, manuprāt. Un es nāku no valsts, kur šodien, uh, tādēļ, ka bija ārkārtīgi lielas uh, investīcijas no Dānijas, 22% uh, mūsu enerģētikas nāk no vēja. Tātad tā ir vēja enerģija. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti uh, uh, svarīgs uh, apstākļus, ar ko es jums gribēju padalīties. 2007. gada janvārī, kad arī uh, mēs nācām klajā komisijā ar pirmo ieteikumu enerģētikas plānam, uh, mēs teicām, Eiropai ir jābūt līderei pasaulē, Eiropai ir jāvirza pasaule attiecībā uz klimatu pārmaiņām, jābūt līderei attiecībā uz klimatu pārmaiņām un uh, atjaunīgajām enerģijām. Es gribētu teikt, ka Kopenhāgenā mēs nebūtu neizskatījāmies kā līderi, kā vadītāji, un es domāju, ka nākotnē mums vajadzētu vairāk sadarbototies, jo tā problēma ir tāda, ka ne visas Eiropas Savienības dalību valstis redz to kā vienotu prioritāti. Uh, ne visas uzskata, ka ir jāiepērk kopumā, piemēram, no Krievijas vai no citām, bet eh, es nedomāju, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis būtu gatavas kopīgi iepirkt enerģētiku. Tās drīzāk mm, priekšroku dod atsevišķiem nacionālajiem līgumiem, līdzīgi kā šobrīd tas notiek um, ar Kazahstānu, kur eh, sadarbojas ar atsevišķām dalību valstīm, bet kā jau es teicu, uh, tas ir vēl apspriežams, un kā jau iepriekšējie kolēģi teica, ir nepieciešama šī pieeja, pieeja sadalēji, pieeja izplatīšanai un tā tālāk. Tātad šī loģistika, pretējā gadījumā nebūs kopēja loģistika un pieeja, tad līdz 2020. gadam mēs nesasniegsim šo mērķus. Barozu kungs ar Merkels kundzi. Uh, uh runāja tieši par šiem te obligātajiem mērķiem uh, un uh, kuri būtu sasniedzami un tādējādi arī rūpniecībām un jebkurai nozarei tie būtu obligāti mēti enerģētikas taupīšanā. Un, un uh, ja tie būtu šādi obligāti, tad tas būtu uh, skaidrs signāls, skaidrs signāls visai pasaulē. Un šodien mēs arī šajā parlamentā runājam par šiem te mērķiem un par obligātajām prasībām. Un uh, šodien mums ir nolīgums, ja mēs vēl, tā, tā, tāda vienošanās, ja mēs vēlamies izkļūt no ekonomiskās krīzes, tad mums ir jāinvestē atjaunīgajās enerģijās. Un mums ir jāņem groži savās rokās, kā jau to Barozu kungs teica, pirms trim gadiem, ka mums jābūt ir tiem, kas grožus arī turēs savās rokās un parādīs visai pasaulē, kurš ir vadītājs. Paldies! Paldies, Tomsons kundze. Nākošais runātājs ir Viljams. Priekšsēdētāji, paldies! Man bija tas gods uh, uh Niderlandes uh, valdības vadībā uh, uzdomā pa, vadīt darba grupu par enerģiju, un mēs nonācām pie interesantiem sesinājumiem. Šī darba grupa strādāja pie principiem, ka um, visā pasaulē ir virkne problēmu un ka tās visas var apkopot zem viena parametra, proti par to, vai ir pietiekam daudz enerģijas pasaulē. Eh, vai tas ir pieejams, un eh, otrkārt, vai eh, tas tā nav pārāk atkarīgi no sarežģītiem ģeopolitiskiem jautājumiem, un treškārt, ziemeļu dienvidu dialogs vai nabadzīgās valsts var iesaistīties, un ceturtkārt tas ir klimata jautājums. Tātad, ja jūs paraugāties uz šīm četrām jomām, tad tās var apkopot vienā parametrā, proti censties strādāt, lai samazinātu CO2 emisijas. Tas ir, protams, arī mērķis Eiropas kopienā, un Nīderlandes valdība izvēlējās trīs ceļus - energotaupīšana, strādāt pie atjaunīgajām enerģijām un treškārt eh, tīrā fosilā enerģija. Tātad eh, turpmākos 50 līdz 80 gadus mēs vēl strādāsim ar fosilajām energoresursiem, tāpēc ir jāstrādā pie tehnoloģijām, kā samazināt to CO2 emisijas. Ja mēs tagad paraugāmies uz Eiropas Savienības tagadējo politiku par eh, šo te 20% samazinājumu mērķi, tad to būs diezgan sarežģīti sasniegt. Un daļa no problēmas ir tāda, ka šos mērķus ir nosprauduši politiķi un nevis cilvēki, kas eh, ir strādājuši pārējot uz šo jauno eh, sistēmu. Es esmu strādājis Shell uzņēmumā vairāk kā 30 gadus, un šāda pārēja nevar notikt ātri. Uh, Tagad ir tā oportuni kā izlemt, eh, strādāt pie plāna. Um, un, manuprāt, vajadzētu domāt par 2030. un 50. gadu un domāt, kas ir sasniedzams. Un šeit, eh, kas ir svarīgi, mums ir vajadzīgs ilgtermiņa plāns. Otrkārt, ir jānodrošina, lai šajā plānā uh, Tātad jādomā par to, ko mēs varam darīt ar eksistējošajām tehnoloģijām, un daudz ko šeit var darīt, un otrkārt ir jādomā, ko mēs varam vēl pētniecībā un zinātnē izstrādāt nākotnē. Un tiešām ir jāatbalsta pētniecība un zinātne šajā jomā. Un trešā joma, kas ir svarīga, ir ir, lai tās nozars, kas strādā globālā mērogā, netiktu pārmērīgi eh, sodītas un lai varētu šīs nozars eh, turpināt attīstīties. Un, manuprāt, šie ir galvenie elementi, kas varētu būt eh, labi pārējais perioda momenti Eiropā, pārējot uz jaunu enerģijas lākmetu. Paldies. Nākošais runātais Borinkungs. Paldies, es vēlos jums pateikties un pateikties arī par ļoti interesantajām prezentācijām, bet es gribētu atbildēt uz priekšsēdētāju uzdoto jautājumu par efektivitāti un atjaunīgajām enerģijām. Ir tiesa, ka atjaunīgās enerģijas ir ārkārtīgi būtiskas, bet diemžēl mēs tās ļoti bieži aizmirstam enerģētiskās programmās. Taču lielākā daļa Eiropas valstu ir ar iespēju samazināt savu enerģijas patēriņu. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi padarīt politikas efektīvākas, un tas jādara obligāti. Ir jāuzliek par pienākumu izmantot visur atjaun, atjaunīgās enerģijas un noteikti saistošas mērķus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un bez tam ir arī svarīgi strādāt efektīvākā veidā, uh, lai iekļautu atjaunīgās enerģijas Eiropas sistēmā, un lai varētu to panākt, ir jāsadarbojas. Runājot par eh, fiskalitātes jautājumu. Šeit es vēlos sacīt, ka būtu labi ieviest minimālo nodokli Eiropas līmenī. Tādējādi mēs varētu stiprināt iespējas padarīt par efektīvākām enerģijas politikas un vēl vairāk varētu izmantot atjaunīgās enerģijas. Tāpat arī būtu noderīgi veidot minimālo nodokli Eiropas līmenī. Tik uzdots jautājums, ko tad ir darījusi Zviedrija atjaunīgo enerģiju jomā? Zviedrija ir veidojusi ilgtermiņa politiku, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu kopš 90. gada jau Un arī ir nosprausti mērķi 44%, bez tam ir slēgti divi kodolreaktori. E, pa šo laiku tā tad tik tiešām realistiska politika mūsu valstī, kas ir devusi mums iespēju samazināt CO2 izmešu apjomu tajā pašā laikā, veidojot labu ekonomiskās attīstības politiku. Tādējādi ab, abas šīs lietas nav pretrunā viena ar otru. Bez tam ir ļoti būtiski veidot tādu politiku, kura dotu mums iespēju sasniegt mērķus tajā pašā laikā, nepasliktinot apkārtējās vidas situāciju. Lūk, tāda ir Zviedrijas pieredze. Paldies, Boland kungs. Un tagad eh, kārta ir Annai Falenskai. Anna Zalewska. Zalewska mani sauc. E, Witam, e, cieszę się bardzo, że jestem tutaj e, z Państwem i postaram się nie powtarzać tych. Um Labdien, dāmas un kungi! Es ļoti priecājos, kā varu piedalīties šajā sanāksmē un censīšos neatkārtot to, kas jau ticis pieminēts. Es vēlētos sākt ar klimata un enerģētikas pakotni un enerģētikas drošības jautājumu, kur e, ir ko mēs darām uh, sevis un savu bērnu dēļ, šo te drošību, bet ļoti brieži uh, mēs šo atbildību cenšamies aizmirst, jo bez šīs idejas ir arī eh, apakšā ir arī pilsoņi. Pilsoņi, kas pārstāv valstis, kurā, kuras uh, cieš no ekonomiskās krīzes šobrīd, kuras pievienojās Eiropas Savienībai vēlāk, uh, tātad no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas atrodas dažādajā e, ekonomiskā līmeņī. Un kāda tad ir uh, enerģētikas cena šobrīd? P prezidents Buzek kungs teica, ka mums vajadzētu skatīt, eh, lai enerģētikas cena eh, neceltos eh, galvreibinošos augstumos, bet ļoti bieži mēs runājam pretrunās, tāpēc kā mūsu ideju un mūsu sapņu ieviešana dzīvē iet pretīm tam, ko mūsu valstu iedzīvotāji var patiešām izdarīt. Divi piemēri. Pirmā lieta, ko jau mums minēja kāds no maniem kolēģiem, mēs nevaram pār eh, pārmantot vienu un to pašu modeli, eh, kas no vienas valsts uz otru, jo kas vienam ir labs, tas otram nav labs. Piemēram, vēja enerģija, jūs teicāt, kas viņas valstī eh, labi darbojās, nedarbojās manā valstī. Manā valstī nav Uh, vēja tik daudz un arī saules nav tik daudz. Un ja mēs gribētu vējas vai saules enerģiju ieviest, tad uh, tas būtu pārāk dārgi. Mēs nevaram uh, tā tad uh, tātad tā akli kaut ko ieviest uh, un sekot kaut kam, piemēram, Polijā, tas izsauktu tikai tādus uh, milzīgus protestus. Piemēram, Berlīnē bija neseni protesti attiecībā uz enerģētikas politiku. Jūlijā jūs balsosiet Eiropas parlamentā par ļoti drastisku direktīvu, kur drastiski samazina uh, CO2 izmešus, izmešus arī uh, no rūpniecības ražotnēm, no lieliem konglomerātiem. Priekš manas valsts ļoti daudzām šādām kompānijām, šādiem uzņēmumiem tas nozīmētu. Uh, varētu pat teikt e, nāvi, jo viņām tie nozīmētu pārmērīgas, pārmērīgas investīcijas, ko viņi šobrīd nevar atļauties. Tātad viņiem būtu jāpārtrauc ražotne, ja viņi gribētu uh, sasniegt šādus emisijas mērķus. Un tātad, ko viņi darīs? Viņi pārliks savus ražotnes rūpniecības uz tādām valstīm, kurās drīkst CO2 un citus izmešus um, nelimitēti. Uh, izmest. Tātad uh, šie izmešu skaits tikai palielināsies un uh, Eiropa zaudēs arī vērtīgas darba vietas un tā tālāk. Līdz ar to mums ir jādomā arī par šo te sabalansētību, ka gribu atkārtot, ka mēs nedrīkstam vienkārši akli kaut ko ieviest un uh, ne, nedomājot par sekām. Mums ir jāinvestē ekspertos, jāinvestē akadēmiķos un mēs nedrīkstam klausīties, ko saka lobby. Paldies! Nākamais runātājs. Biedman, kungs, paldies priekšsādētāji. Es gribētu vēlreiz atsaukties uz uh, šo te ātomenerģiju jautājumu saistībā ar atjaunīgiem enerģiem, jo bieži vien uh, rodas iespējas runājot par atjaunīgo enerģiju, uh, ka tie, kas ir uh, par ātomenerģiju, atkal runā tam pretī. Un es domāju, ka nākotnē tam tā nevajadzētu būt. Visi, kas domā reāli, politiski saprot, ka ātomenerģija mums vēl būs ilgu laiku vajadzīga, lai enerģiju uh, varētu izmantot ekonomikā. Uh, Eh, mēs redzam, ka tādējādi mēs eh, varam eh, labāk būt neatkarīgi no citiem resursiem. Un vēl viena lieta, ko vajadzētu runāt, Eiropā vajadzētu tiešām reāli kaut ko darīt, un ir jau labas iestrādes Eiropas līmenī. Domāsim par ēku direktīvu, kas eh, veicina to, ka enerģija tiesām tiek taupīta. Eh, enerģija, kas netiek iztērēta, ir vislabākā enerģija. Un termoizolācijas astībā ar ēku direktīvu mums Austrijā ir mini programma, uh, Uh, la, jo uh, valdība negribēja uh, daudz naudas izdot un galu galā uh, finanšu ministrs saka, ka ieņēmumi no termiskās izolācijas ir uh, lielāki nekā iztērētie, jo uh, mēs radām darba vietas, mums nav jāmaksā bezdarbnieku pabalstu, mēs ietaupām enerģiju. Tātad tā ir ļoti laba iniciatīva, ko varētu arī Eiropas līmenī paplašināt. Un tomēr gribētu arī kritizēt Eiropas Savienību par to, ka tika aizliegtas kvēlspuldzes 100 vatu apmērā, jo liela daļa no taupības spuldzītēm nāk no atjā, attīstības valstīm, kur tiek izmantots bērnu darbs. Un es šeit uzdodu jautājumu, vai tā var būt tā cena, um, tātad šis 1% ietaupījums vai. Uh, Tomēr nevajadzētu labāk pagaidīt eh, tās eh, taupības spuldzītes, kas būs eh, labāks, kvalitatīvāks un tos nākotnē izmantot. Un vēl pētniecība un attīstība ir svarīga, un tur ir vajadzīga nauda. Un uh, Austrija, kurā neizmanto atomenerģiju, uh, mēs prasām, lai tā nauda, kas tiek Euratom izmantota, lai tā tiek izmantota uh, atjaunīgiem enerģijām. Un šeit mēs varētu tādu signālu dot, ka tie skaistie vārdi, ko prezidentūra un komisija saka, ka tas viss tiek arī īstenots, jo tās ir summas, kas ir īstenojums, kas ir reālas, un tas arī iedrošina cilvēkus, ka nākotnē tiks investēts atjaunīgajās enerģijās un kā eh, kolēģi jau teica, eh, energo piegāžu drošībā tiek investēts, jo eh, atjaunīgās, es atmērās atomenerģija var būt bīstama un mēs arī esam atkarīgi no ār citām valstīm. Un atjaunīgās enerģijas, kā jau es teicu, sākumā nav nekas tāds, kas ir jānostāda pretrunā at atomenerģijai. Uh, bet uh, mums vajadzētu tiešām būt drosmīgiem un parādīt, ka atjaunīgās enerģijas ir Eiropas Savienības uh, nākotne. Un mums ir jādomā par to, tāds liels ilgtermiņa plāns ir vajadzīgs uh, par to, kādas atjaunīgās enerģijas mēs līdz kuram laikam gribam panākt, īstenot, izmantot un tā tālāk. Paldies! Paldies par uzstāšanos. Nākošais runātājs Kristofs Kristčevičs no Polijas. Dziękuję serdecznie. Pan przewodniczący. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Turnīkungs vienos, vienā no sanāksmēm runāja, ka ir nepieciešams uh, menedžments, tātad uh, savu uh, atpakaļ. At... Problēmu. Uh, Krituma pārvaldībai. Un es vēlētos to vēl specifizēt. Tātad tieši tas, ko es daru. Mēs Polijā eh, domājam par jaunām, eh, jaunām šādām te iekārtām, kuras varētu pārvaldīt un pārstrādāt apkritumus. Tātad mēs varētu arī tā rezultātā iegūt no eh, siltuma, kas rodās atkritumu pārstrādē. Bet mēs vēl joprojām to nevaram ieviest, jo ļoti daudzi produkti, eh, jeb lietas, ko, eh, kas ir eh, kā atkritumi, varētu būt arī pārstrādāti citā veidā. Piemēram, piemēram plastikāta lietas vai atkritumi. Tos varētu izmantot arī kā um, izveidojot um, uh, kā cita veida kurināmo, kā tas tiek darīts citās valstīs. Arī kopā finansējums tādiem uzņēmiem, kas apstrādātu uh, apstrādātu atkritumus. Un arī tas, kā mēs šai, šo procesu uzsākam, es domāju, ka mums būtu nepieciešams arī hierarhiju izveidot, kas ko uz, uzrauga. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Andrew Doils. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu šeit ar pieejai, ka šī darba grupa ir tieši par energo drošību un uh, Eh, tas arī mm, veicina klimata aizsardzību, tātad te ir divkāršs efekts. Un ja mēs atgriežamies pie eh, Eiropas Savienības dibināšanas laika, tur bija runa par pārtikas drošības un miera nodrošināšanu. Un es domāju, ka energodrošība ir ļoti nozīmīgs jautājums, lai nodrošinātu mieru un arī pārtiku visiem. Un to vajadzētu paturēt prātā. Ņemot vērā to, ka mēs esam 27 valstis, uh, Uh, un mums ir ļoti maz no šiem resursiem, kas tiek izmantot kā enerģija uh, pasaulē, tad uh, mums kaut kas ir jādara, jo fosilais, kurnāmais fosilā enerģija ir kļuvusi aizvien mazāk pieejama, līdz ar to dārgāka, un ja mēs nerīkosimies laicīgi, tad mums šī enerģija vairs drīz vispār nebūs pieejama. Mums ir jāmeklē metodes un stimuli, lai veicinātu visefektīvākās atjaunīgo enerģiju formas Un uh, tādējādi mēs uh, arī varētu domāt par to, kā samazināt CO2 emisijas. Mikroģenerācija uh, varbūt, ka to neizmantojam pietiekam, vismaz ne īrijā. Šobrīd tātad mēs vēl nevaram to pilnībā izmantot ekonomiskā izpratnē. Mēs ieviesām biodegvielas. Uh, bet uh, mums nav noteikums, no kurienes tam jānāk šiem procentam. Tas var nākt no cukurniedriem Brazīlijā, piemēram, uh, tad ir jāpiegādā šie resursi. Tātad mēs uh, neesam panākuši tādējādi nekādu globālu ietaupījumu, ja mēs tā rīkojamies. Tas ir tas izaicinājums. Pavisam īsi mums ir uh, trīs galvenie Uh, enerģijas un pārtīkas resursi. Mums ir tas, ko mēs varam izaudzēt, tad ir koki un uh, dzīvnieki. Un, um, ja mēs ieviešam tehnoloģiju, kas var uh, aizsargāt mūsu kokus, mežus, kā CO2 uztveršanas um, vietu, un to var arī, um, tad var domāt par efektīviem mehānismiem, tagad par Eh, to, ko mēs varam izaudzēt un ražās novākt, piemēram, otrās paudzes biodegvielu, un no polijas kolēģis, ko teica, mēs varam domāt arī par atkritumiem, piemēram, eh, zāli vai eh, kautuvja atkritumus. Tātad mēs varam ļoti daudz panākt, ja mēs to visu apkopojam. Es strādāju komitejā, kas, kuras nosaukums ir klimata pārmaiņas un energo drošība, un es domāju, ka mums ir. Uh, Eh, tas jāsasaista, bet ehm, galvenajam mērķim ir eh, jābūt energodrošībai, lai panāktu mieru un drošību. Un mums ir jāsasniedz eh, mūsu klimata pārmaiņu mērķi. Paldies, Doyle kungs. Un tagad nākošais runātājs Kasokungs. Sveicināti! Es uzstājos eh, tādas valsts eh, vārdā, kur pārstāv 55 miljoni iedzīvotāji. Ļoti sarežģīts valsts, kurā šobrīd ir jāpieņem ļoti sarežģīti politiski lēmumi, eh, kas ir saistām ar to, par ko mēs runājam šobrīd. Bet mēs dzīvojam enerģijas paradoksu situācijā. Situācija ir E, tāda, ka bez atbalsta no valdības, bez ekonomiska atbalsta būs ļoti sarežģīti panākt to, lai uzņēmumi e, privātās struktūras investētu saules un citās atjaunīgajās enerģijās. Bez tam arī mēs konstatējam to, ka ir ļoti liela pretestība no iedzīvotāju puses saskaroties ar e, vēju vai saules parku izveidošanu. Šī, šo pretestību Eh, ir ļoti grūti pārvarēt un sarežģīti pārliecināt par šo alternatīvu enerģijas savotu izmantošanu. Bet tajā pašā laikā mēs konstatējam arī to, ka un tas attiec eh, uz ilgtermiņu. Tas, mēs konstatējam eh, pretestību attiecībā pret Eh, materiāliem, kas jāizmanto saules paneļu pārkos, niķeļu kadmiju, eh, eh, sakausējums pirmās paudzes, un mēs apzināmies šobrīd, ka ļoti grūti būs desmit tuvākajos gados tos pārstrādāt. Un es uh, uzklausīju mūsu zviedru kolēģi ziņojumu. Zviedriem acīm redzot, ir izdevies panākt labu līdzsvaru starp sociālo attīstību, rūpniecisku attīstību un enerģijas attīstību. Kas ir arī mērķis, ka, kas būtu mūsēģais, bet mums ir jādzīvo tādā veidā, lai mūsu rīcībā būtu objektīvi kritēriji, lai mēs varētu izvērtēt to, ko nozīmē, ko pārstāv CO2 tāda valsts kā Itālija, kurai ir 55 miljoni iedzīvotāju. Tā ir jādomā par eh, CO2 uzskaitīšanu eh, uz vienu iedzīvotāju un par eh, CO2 ietekmi uz apkārtējo vidi. Un arī par ekonomisko situāciju. Politiskie lēmumi, kas mums ir jāpieņem, Eh, mums tie ir jādala ar maksimāli daudz pasaules valstīm, jo ja mēs liekam visu cerības uz atjaunīgiem enerģijām, tad ir ļoti svarīgi tas, lai mūsu izvēles būtu kopīgas, lai mēs pieņemtu eh, tos pašus lēmumus, ko pārējie pasaules iedzīvotāji, lai mēs dotu iespēju Eiropai paturēt savu politisko avangardu lomu, lai dotu iespēju Eiropai būt tai, kurai izdosies pārliecināt pārējos lai mēs nepaliktu iepakaļ un lai izvairītos no tā, ka mūsu rūpniecības sistēma ārkārtīgi lielu izmaksu dēļ tiktu izslēgta no aprites. Jo, ja viss maksās pārāk dārgi, tad mēs nevarēsim e, konkurēt un sasniegt ekoloģiskos mērķus. Un tagad es dodu vārdu Es e, domāju, ka jūsu, uz, jūsu uzstāšanās e, pilnībā atbilst ar e, mūsu šīs dienas mērķi. Mēs runājam par Eiropas enerģijas politiku un mums ir jādomā arī par politiku 2020-2020, par atjaunīgo enerģiju Eiropas līmenī, kas būtu daudz efektīvāk nekā tādas izmantošana uh, Eh, katras valsts līmenī un plenāras sēdes eh, sākumā, kā no ziemeļiem līdz dienvidiem ir gan saule, gan vējš, vieniem ir vairāk saules, vieniem, vieniem vairāk vēja, bet tādā veidā mēs varam efektīvāk izmantot mūsu resursus. Un mums ir jādomā par ļoti ilga termiņa energopolitikām, ko, mē, par ko mēs lemjam šobrīd, un katrai valstī savā veidā ir jādomā, kā tā var eh, sasniegt slavenos 20, 20, 20 mērķus. Protams, katras dalībvalsts līmenī mēs saskaramies ar dažādiem trūkumiem un ir jādomā par to, kā mēs varam labāk izmantot atjaunīgās enerģijas. Dalībvalstis rīkojas atkarībā no savām interesēm. Un mēs esam runājuši par kodola enerģijas izmantošanu, ir, ir tādi, kas ir par, ir tādi, kas ir eh, pret. Tāpat arī Eh, daudz citi jautājumi, kas ir raduš, eh, radušies. Eh, tāpat arī starp savienojumu trūkums ļoti bieži apgrūdina kopīgas energo politikas veidošanu, un tāpat arī neesam pārliecināti šobrīd, ka pilnīgi visas valstis ir pārliecināts par šādu starp savienojumu nepieciešamību, lai ener, kopīgas enerģijas tirgus būtu kļūt par realitāti. Taču mums ir jādomā par to, vai enerģijas politikas varēs būt koherentas un konsekventas Eiropas enerģijas politikas ietvaros. Man eh, brīžam šķiet, ka intereses ir ļoti atšķirīgas un ļoti sarežģītas. Taču vienīgi es domāju, ka ir iespēja pieņemt spēcīgu politisku lēmumu Eiropas līmenī, lai vēlāk dalībvalstīm tas ir jāizteno. Taču mums ir jāmēģina to visu nodrošināt demokrātiskā veidā, lai mēs dotu iespēju izteikties katrai dalību valstī, lai mēs varētu uzklausīt visu intereses, un es domāju, ka tādā veidā mēs varam viegli kļūdīties. Mums ir eh, ļoti, mēs saskaramies ar ļoti daudzām grūtībām, un mums ir jādomā par tādu energoefektīvu politiku, ko mēs varam novest līdz galam. Bet tagad eh, es gribu dot vārdu Bruners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atsaukties uz kolēģiem, kur teica, ka klimata pārmaiņas un enerģija drošība nedrīkst tikt skatīgi atsevišķi šie jautājumi. Tas ir tikai saprātīgi, ja mēs par šiem jautājumiem diskutējam kopā. Piemēram, Austrijā šīs debats bieži vien tiek nodalītas. Uh, Un risinājums tad ir tāds, ka, ja mēs runājam par energodrošību, tad mēs investējam milzīgos cauruņu valdos, kas, eh, diemžēl, nepalīdz cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Un tāpēc abas šīs debatas būtu jāveido kopīgi. Es domāju, ka klimata debatas ir steidzamākā problēma, jo zinātnieki saka, ka 2015. gadā CO2 emisijas globāla, globālā līmenī ir būtiski jāsamazina, lai uh, apvaldītu šo klimatu pārmaiņu procesu. Uh, Un līdz 2050. gadam jāsasniedz milzīgi ietaupījumi, un tad mums viens risinājums ir tikai iespējams. Mums ir jāpāriet uz atjaunīgiem enerģijām, un tāpēc ir jābūt ambicioziem mērķiem atjaunīgo enerģiju jomā, un šeit Eiropas Savienībai vienkārši ir jāieņem pionieru lomu, jo kurš tad cits to darīs? Mēs esam galvenie klimata pārmaiņu izraisītāji, mums ir arī tehnoloģijas un resursi. Uh, Un es domāju, ka tas nav trūkums, tas var tieši dot mums daudzas priekšrocības. Protams, ka ja mēs tagad sakām, ka mēs pārējām uz atjaunīgiem enerģijām, ja mēs paraugāmies uz valstīm, tad tur nav vienu tie paši resursi un jāraugās arī uz dažādiem reģioniem, tur arī ir atšķirīga situācija. Un tas ieguldījums, kas ir jādara politikai, ir jānodrošina tādi ietvernosacījumi, lai uh, nodrošinātu uh, um, to, ka tas maksā, cik tas maksā. Tātad arī atomenerģija tiek valstiski atbalstīta. Un arī ārējās izmaksas ir jāņem vērā. Piemēram, tagad uh, Meksikas līcī naftas noplūda, tas bieži vien netiek ņemts vērā šīs izmaksas. Un tur tādā izpratnē atjaunīgās enerģijas, manuprāt, ir labi izskatās. Uh, Un es domāju, ka Eiropā ir arī valstis, kas var darīt daudz vairāk nekā tikai šos 2020 mērķus sasniegt, un Austrija ir viena no tādām valstīm, kaut gan mūsu valdība tik ambiciozi nestrādā kā Zviedri, bet mēs esam parādījuši, ka var pāriet uz atjaunīgām e, enerģijām un var tādējādi arī šeit krīzē radīt darba vietas un tādējādi vairākas problēmas vienlaicīgi atrisināt viens uzdevums, kas būtu jāīsteno tādām valstīm kā Austrija, būtu jānodot tehnoloģijas citām valstīm, lai uh, dotu iespēju visām valstīm saņemt vienādas iespējas uh, pārējai uz atjaunīgiem enerģijām. Un mums vajadzētu šeit uh, drosmīgi rīkoties, mums būtu jāmaina sistēma, nevis vienkārši jānorāda centrāla risinājuma, bet uh, tāda decentralizēta pieeja un uh, Tāpēc es domāju, ka šāds uh, kopīgs uh, līgums ir vajadzīgs um, ar skaidru prioritāti, ka atjaunīgās enerģijas mums ir svarīgas, lai mēs varētu atteikties no atomenerģijas un uh, CCS. Paldies! Brunērs kundze, paldies, vēl viens runātājs, un pēc tam Tomsons kundze gribēja vēl teikt dažus vārdus, vai vēl kāds gribētu izteikties šobrīd? Ja nē, tādā gadījumā vispirms Masānī kungs, lūdzu, papriek. Nākošais runātājs Flutēro kungs. Sì, certo, anch'io per... Eh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tikai dažus īsus komentārus. Es pilnībā piekrītu um, par to, kā mums būtu nepieciešama kopēja enerģētikas politika un visi tie centieni, uh, kuru mēs tā, tā virzienā darām, ir ļoti svarīgi. Bet uh, iemesls, kādēļ šie centieni ir uh, svarīgi, ļoti maz eh, ir atkarīgi no mūsu vīzijas, no mūsu centieniem un vēlmēm. Mūsu eh, listas darbu galgalā jābūt ir konkurētspēja tādējādi, lai Eiropas Savienības pilsoņi eh, saprastu, cik svarīgi ir stratēģiski uh, lai mēs būtu enerģo, energo neatkarīgi, lai mēs būtu droši, laimīgi un tā tālāk, lai mēs varētu ieslēgt elektrību no rīta un uh, zināt, uh, ka mēs varēsim um, eh, ieliet degvielu jebkurā brīdī un tā tālāk. Un Eiropas pilsoņi strateģiski šo te svarīgumu nesaprot tam, cik svarīgi ir būt energo neatkarīgiem. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešama kopēja enerģētikas politika. Uh, Uh, tāda, kuru neietekmē konkurēt spēja. It kā, ja to pakarinātu visu šo ideju gaisā, tādēļ mēs varam runāt par atjaunīgām enerģētikām, bet mēs nedrīkstam ne, nepaturēt prātā tirgu un konkurēt spēju. Un ļoti daudz cilvēki šo te ilgtspējīgo aspektu uh, un uh, gaisa kvalitāti un um, atmosfēras piesārņotājs un vidas problēmas saieliek vienā katlā. Es uzskatu, ka Eiropas uh, lēmumu pieņēmējiem nevajag visu laiku skatīties uz klimatu pārmaiņām, o, kuras ietekmētu viņu izvēli vienai vai par labu vienai vai otrai energoefektivitātei vai vienai vai otrai enerģētikai. Jo vienu dienu mēs varētu skatīties uz klimata pārmaiņām, kuras būtu augstas tikai tādēļ, ka cilvēki izvēlējušies vienu vai otru zaļāku enerģiju, bet kurā uh, ilgākā termiņā būtu ražojuši lielākus izmešus un radījis lielāku piesārņojumu videi un traucējumu. Līdz ar to mums vajadzētu skatīties uz daudziem. Uh, piesārņotājiem, uz tik daudziem plašu spektru piesārņotāju, kuri uh, ir vainojami tik daudzos nāves gadījumos Eiropā. Eh, Pasaules veselības organizācija sauc milzīgu ciparu. Līdz ar to mums mēs nedrīkstam skatīties tikai uz klimata pārmaiņām. Eh, bet uh, visa šī klimata pārmaiņu dinamika ir uh, pāri mūsu spēkiem. Tātad mums ir jāskatās uh, visi komponenti kopumā, uh, kas ir ļoti svarīgi Eiropai un Eiropas pilsoņu veselībai. Paldies! Paldies, došu vārdu Tomsons kundzei. Paldies uh, par visu šo te energoefektivitāti. Polijas kolēģi minēja, es esmu bijusi Polijā un arī mana saknes ir Polijā. Bet kas notika Polijā, ja es gribu jums atbildēt, tad, kad mēs, uh, mums pievienojās desmit jaunās dalībvalsts 2000 desmitē, 2004. Eh, gadā un, eh, tas, un arī 2010. gadā. Tas, eh, kas, ko mēs runājam par reģionu apkuri, live... centrāla apkuri. Un tas ir ļoti labi. Jā, mēs, tas, kur es dzīvoju, mums ir centrālā apkure. Un uh, uh, ir es dalu savus atkritumus un arī e, tātad e, ar atkritumu pārval, pārstrādi un pārvaldi es zinu, ka es arī saņemu atpakaļ e, kaut kādu Eh, kaut kādu daļu, atjaunojot šo, šos te pārstrādājot atkritumus, ka eh, sadedzinot tos, es saņemu atpakaļ savos raģatoros siltumus. Un es domāju, ka Polijai vajadzētu uz to skatīties, nevajadzētu individualizēt šo te apkuras sistēmu, bet vajadzētu padomāt, kā atrisināt šo te jautājumu eh, no atkrituma pārstrādes ražot enerģiju. Paldies! Paldies, Tomas Ševits kungs! Sī, grācija, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu uzdot sev jautājumu. Eiropā vai mums ir nepieciešams radīt vairāk, ražot vairāk enerģijas nekā mēs jau saražojam? Es domāju, ka arī citi uzdod sev šo jautājumu, un tas jautājums atskan arī manā valstī. Uh, Es tā nedomāju. Katrā ziņā, eh, vismaz Itālijā, ne, ir bijis eh, sasniegts augstākais eh, punkts enerģijas ražošanā saistībā ar mūsu valsts maksimālo piedāvājumu pirms dažiem gadiem, un mēs nu, jau vairākus gadus to samazinām. Ne tikai, ne jau tāpēc, ka ir ekonomiskā krīze, kas ietekmē rūpniecības nozari tikai, bet arī tāpēc, ka ļoti, jūtī, ļoti ievērojami pieauga individuālais patēriņš, dzīvesveids, kas veicināja šo patēriņu un e, enerģiju izmantojošā aktivitāšu dēļ, sākās samazinājums gan mūsu valstī, gan Eiropā. Un es domāju, ka mums ir jāuzdod sev šis jautājums, vai tiešām ir nepieciešams ražot vairāk enerģijas. Varbūt vienkārši mēs varētu turpināt ražot to pašu apjomu šodien, bet uh, atbildot uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem konkrēti, kā E, kā nodrošināt Eiropas un e, tās valstu piegāžu drošību, tajā pašā laikā cīnoties pret klimata pārmaiņām, pret ietekmes apkārtējo vidi, e, paturot pašreizējo enerģētisko sistēmu. Protams, ir atšķirīgas atbildes, ko var dot uz šo jautājumu. Es pārstāvu tādu valsti, kur valdība ir izvēlējusies, kuru es ne, tādu risinājumu, ko es neatbalstu. Es piedaru pie politiskās kustības, kas nepiekarīt Itālijas valdības gribai atgriezties pie kodola enerģijas izmantošanas likumdošanas, jo tāda izvēle ir izdarīta no valdības puses. Bet katrā ziņā jautājums paliek atklāts un uzdots, un mums ir kopīgi jāmeklē atbilde, lai varētu nodrošināt enerģijas eh, piegādi, lai varētu nodrošināt to ilgā termiņā. Mēs par to runājām plenārsēdē, par tīkliem, par piegādēm, par vienoto tirgu, bet ir arī jautājums par vidas aizsardzību. Un noslēgumā es eh, vēlētos eh, Eh, pieminēt eh, atjaunīgo enerģiju. Manā valstī ir panākts ievērojams progress, bet ja mēs vēlamies, lai mūsu darbs vainagojas ar panākumiem, tad mums vajadzētu koordinēt un vienādot šeit divus punktus. Pirmkārt, ir vajadzīga adekvāta veicināšanas sistēma, kas padara eh, investīcijas Eh, par, eh, par eh, interesējošām, un arī ir šiem jautājumiem otrkārt jābūt prioritāriem, ņemot vērā ietekmi uz apkārtējo vidi, lai, te, lai arī piekļuvu tīkliem būtu prioritāra. Un, ja Eiropa vēlas uh, meklēt eh, kopīgu pieeju šo jautājumu risi, risināšanai par piekļuvi atjaunīgo enerģiju tīkliem, tad mēs jau būsim krietni vien eh, pavirzījušies uz priekšu. Dupakum, uh... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka tad, kad mēs runājam par apkārtējo vidi, mēs runājam par piesārņojošo. Uh, izmešu apjomu. Mēs zinām, ka izmešiem nav robežu, tiem nav pases un tos nevar aizturēt uz robežas un nedot iespēju e, nokļūt kaimiņu valstī. Bet mūsu diskusijas temats bija atjaunīgās enerģijas. Tas nozīmē par 99% enerģijas, eh, elektroenerģijas ražošanu no atjaunīgiem avotiem. Tas ir mūsu sanāksmes eh, tēmats. Mēs visi zinām, elektroenerģija var nomainīt ik vienu citu enerģijas avotu, un viss, kas ir jā, iz, jādiskutē, ir šīs enerģijas ražošanas izm, izmaksas. Jo vairāk mēs ražosim no atjaunīgiem avotiem, jo vairāk mēs samazinām eh, fosilās degvielas izmantošanu. Uh, Un tas nav risinājums eh, nodokļu veidā patērētājiem, jo eh, piesārņojošiem izmešiem nav pāses. Katrai dalību valstī ir savs veids, ka tā eh, aicina labāk izmantot atjaunīgās enerģijas. Un es domāju, ka mūsu sanāksmēji būtu jābūt ar mērķi izveidot Eiropas Savienības veicināšanas sistēmu, ražot uh, elektroenerģiju no atjaunīgiem avotiem. Un kā jau es to sacīju mūsu iepriekšējā sanāksmē, starp savienojumu starp dalībvalstīm un starp savienojumi ar enerģijas transporta tīkliem ir ļoti nozīmīgi enerģijas eh, piegāžu drošībai. Paldies, paldies. Tagad nākošais runātājs Vorsāja kundze. Donc, euh Mēs nonākam līdz debašu beigām, kurās šķiet, ja mēs visi vēlamies veidot kopīgu enerģijas politiku, mums ikvienam ir sava atšķirīga enerģijas izmantošana vēsture. Es nāku no tādas valsts, kur koloda enerģija ir ļoti nozīmīga enerģijas ražošanā, ar šo raksturojumu, ka tā ir sen izmantota, jau ilgu laiku izmantota, ka tā ir pamata sastāvdaļa franču enerģijas patēriņā, un tās mm, pamato arī mana kolēģa Poņāna uzstāšanos, tad, kad viņš runāja par, par patēriņu maksimum stundās. Un jūs zināt, arī būsiet dzirdējuši par mm, apkārtējās vides uh, Eh, eh, konferencēm, ko mēs saucam par Grenelu 1 un Grenelu 2. Bet es gribētu pieminēt vēl kādu jautājumu, kas ir biomas izmantošana, jo, manuprāt, ir vēl šobrīd ļoti maz izmantota biomasa manā reģionā centrālajā masīvā. Mums ir ļoti daudz eh, šādu resursu, kas netiek pietiekami izvērtēti un novērtēti un izmantoti siltumražošanai, arī elektrības ražošanai, bet arī tas varētu palīdzēt veidot vietējās darba vietas un uzlabot apkārtējo teritoriju. Otrais jautājums, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs saistībā ar bioenerģiju. Un ir tīpaši pār tā saucamajiem agro, uh, agrodegvielu, ko es labāk gribētu saukt par agrodegvielu un nevis par diodegvielu, jo es nevēlu aizmirst, ka mēs dzīvojam ne tikai enerģijas krīzes eh, un ekonomiskās krīzes apstākļos, bet arī pārtiks produktu krīzes apstākļos. Un mums ir jādomā par Eiropas lauksaimniecību pēc 2013. gada un vajadzētu izvairīties no konflikta starp enerģijas produktu lietošanu ar lauksaimniecisku izcelsmi un pārtiks produktiem, kas ir paredzēti, lai varētu garantēt pārtiks suverenitāti Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šeit ir atsevišķas pārdomāsis, kas ir ļoti nozīmīgas. E, tāpat ir jāpievieno teritoriālā dimensija, un man šķiet, ka starp lauksaimniecību, enerģijas ražošanu un konkrēti atjaunīgo enerģiju ir e, savstarpēji saiknē. Šie jautājumi viens otru papildina, tie ļoti nozīmīgi Eiropas laukzonai. Paldies! Paldies! Arī Poņāna kungs gribēja izteikties. Jā, ļoti īsi runāt par diviem vai trim punktiem, kas tik pieminēt šorīt, bet eh, nav minēti šeit. Es gribētu izteikties par eh, oglekļā eh, uzkrāšanas iespējām. Jo, diemžēl, atsevišķās valstīs mēs vēlamies Eiropas līmenī apvienot pūliņus oglekļu uzkrāšanai. Mēs eh, neesam pieminējuši arī hidroenerģiju. Tad, kad mēs runājam par atjaunīgajām enerģijām, mums vajadzētu arī domāt turpināt un attīstīt, vismaz aizsargāt hidroenerģijas izmantošanu. Eh, atsevišķi to sau, nesauc par atjaunīgu, es gan to gribētu uzskatīt par atjaunīgu, un tomēr eh, Mums ir jādomā par biomasu izmantošanu. Jau kolēģi runāja par elektrības izmantošanu. Es eh, vēlos noslēgumā norādīt to, ko jūs pieminējat sākumā, kā šī apaļā galda mērķi energo efektivitātes jautājums. Tas ļoti attiecas uz ēkām, uz siltumu, uz transportu, un es domāju, ka mēs nedrīkstam uh, runāt par atjaunīgiem enerģiem tikai elektrības līmenī. Mums runājot par energoefektivitāti, jādomā par citiem jautājumiem, mūsu rīcībā ir, ir meži, tās uh, ir arī nozīmīgs avots, un Tas, e, to mēs nedrīkstam aizmirst, un tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties? E, ja nē, tādā gadījumā Turmas kungam tiek dots vārds. Uh, es vēlējos uh, Mm, tagad lūgt jūs, varbūt jums ir kādas tad, tagad, tādas pārdomas, kas būtu nepieciešams Eiropas Savienības jaunās likumdošanas sakarā, kad mēs veidosim šo jauno likumdošanu. Bija ļoti jauki jūs dzirdēt jūs domas par šo te saiknis ar piegādi un pieprasījumu par drošību un vidi, bet arī par to, ka globālā mērogā radīt šo te elītu monetāro tirgu. Uh, Tad mēs esam runājuši par tik daudzām um, dažādām energo ieguvēm, bet mums ir jārunā arī par, uh, par, par citām valstīm, par mūsu attiecībām un konkurentiem, tātad Ķīnu, Amerikas Savienotajām valstīm, kuras arī ir gan konkurenti, gan arī tirgi, uz kuriem mēs varētu varbūt pat nogādāt savu enerģiju. Un tie ir tā kā tādi klusējošie, dusošie milži, kuri gan apdraud, gan arī varētu varētu būt kā labi sadarbības partneri, bet mums ir jādomā par nākotni. Un es jau, kā kolēģi teica, dzirdēju, ka Spānijā ļoti lielas investīcijas ir um, šajā sakarā. Vēl mums jā, jāizmanto pilnībā vidusjūro un vēl viskaut kādi komponenti. Mums ir jādomā par torija, teritorialitāti, mums jādomā, kas kurā teritorijā ir piemērots, un tas arī mums ļauj šādi plānot, balstoties uz jauno Lisabonijas, Lisabonas līgumu Mums ir enerģētika, mums ir reģionos, bet mums ir jāsanes viņas kopā. Mums ir jārunā arī par kopējiem izdevumiem. Mums ir bijuši milzu um, debates par energoefektīvām industrijām, rūpnieciskajām ražotnēm. Mums ir jāizmanto visas iespējas. Un ir um, divas lietas, ko vēl gribēju teikt. Mēs zinām, gan Vācijā, gan Dānijā. Um, gan Spānijā, tad, kad eh, pūš vējš un ir ļoti vējains, elektroenerģijas cena krītās. Un šajā te liberalizētajā energo eh, tirgu, eh, tad cenas krītās. Jo vairāk vēja, jo lētāk. Jo lētāk jūs saņemat enerģiju un esat konkurenti citiem enerģītikas ražotājiem. Uh, Bet eh, savukārt, ja ir pretēji, tās atkal eh, uzlec um, augstāk. Un mēs to, šo tā esam novērojuši, ka viss kopā uz ekonomiku eh, šī te, na, šī te finansiālais aspekts atspoguļās ļoti smagi. Un tas, ka, ka mums jāpārdomā, kā energoefektivitāti un um, padarīt par realitāti. Mēs nevaram skatīties uz plikiem cipariem, uz samazinājumu energoefektivitāti. Mums ir jāoptimizē un jāskata ilgtermiņā. Mēs nevaram teikt, ka vienkārši enerģētika mums tagad ir kļuvusi lētāka, viņa ir samazinājusies, tāpēc, ka uh, ir, uh, mums ir bijusi pārprodukcija vai kā tālāk. Mums ir jāizmanto. Um, kopā, gan jāskat kopā, gan e, šīs te avots, gan arī atpakaļejošā saite. Ja mēs domājam e, par investīcijām, mums ir jā, jā, jādomā par tiešajām investīcijām, ka, un mēs šobrīd eh, strādājam pie tādas schēmas ar, kopā ar investīciju, Eiropas investīciju banku, banku lai uh, piemēram, pārveidotu uh, esošos, um, esošos namus, mājas, lai to siltinātu. Ir tāda kopēja programma, un es domāju, ka mēs līdzīgi uh, varētu arī strādāt pie šādu te uh, tīklu vai sarps, starpsavienojumu, kas sakrāto enerģiju novest tālāk un uzkrātu. Paldies! Paldies, Turmis kungs, un tagad uh, Līkes kundzei dodam vārdu. Sí, bueno, bueno, en primer lugar, eh, ahora... Nē, tad nākošais runātājs ir eh, referents Eliks. Paldies visiem, kuriem uzstājās un apliecina skaidru apņemšanos no visu puses strādāt pie pirmkārt apkārtējās vides aiz, aizsardzības, kas ir pirmais secinājums, tāpat arī veidojot tādu nākotnes rūpniecību, kas ir balstīta uz atjaunīgiem enerģijām, atjauno, attīstot tīrās enerģijas avotus un izmantojot jaunās tehnoloģijas. Tāpat arī mēs esam runājuši par darbu E, kas ir jāiegulda, lai varētu uzkrāt atjaunīgās enerģijas. Par projektiem jau esam dzirdējuši par termosolārās enerģijas uzkrāšanas projektiem un tad, kad e, saules gaismas stundas ir pagājušas, lai mēs varam turpināt izmantot e, šo uzkrāto enerģiju, lai mēs varam turpināt darbu pie, šī, pie šiem jautājumiem. Un mēs esam apsprieduši vairākus tematus E, protams, pilnīgi skaidrs siltumnīca efekts e, e, izraisošo izmešu apjomu samazināšanu per enerģijas taksāciju ne tikai kā pozitīvu pasākumu, bet arī lai varētu veicināt enerģijas taupīšanas pasākumus par tehnoloģiju attīstīšanu un Eh, par eh, to devumu, ko atjaunīgās enerģijas var eh, sniegt izaugsmē un mūsu vidēju un ilga termiņa sasniegšanā un par iespējamiem darbības plāniem, lai varētu sasniegt esošās saistības, kā arī sadarbība ar trešajām valstīm un inteliģēto tīklu veidošanu. Tad, kad mēs runājam par atjaunīgiem enerģijām, tad vairums vai gandrīz visi piekrītam, ka jāveicina starp savienojumi un atjaunīgo enerģiju piekļūšana elektrotīkliem, lai varētu šī enerģija tikt iepludināt tīklos, e, tā skaitā ar tā saucamo inteliģento tīklu e, starpniecību lai varētu uzkrāt šajos tīklos atjaunīgās enerģijas un tās izmantot vēlāk. Tāpat arī ir pilnīgi skaidrs, kā atbalsts eh, investīcijām, pētniecības darbam un eh, labākai enerģijas izmantošanai. Es domāju, ka viss eh, labākā attīstība nākotne ir balstīta uz taupīgu enerģijas izmantošanu un atjaunīgu enerģiju eh, attīstīšanu. Mēs visi piekrītam, ka Eiropa kā reģions eh, tās rīcībā nav pārāk daudz fosilo avotu, taču mūsu rīcībā ir tādas enerģijas kā saule un vējš, eh, kuras mums ir jāizmanto katram atkarībā no tā, cik lielā mērā eh, tās mums ir pieejamas kā atjaunīgi avoti. Un it īpaši jāsaista šie jautājumi ar piegāžu drošību. Es gribu uzsvērt ne tikai ekonomiskas enerģijas izmantošanas jautājumus, bet arī uzsvērt to, cik nozīmīgi ir piegāžu drošība, lai mūsu rīcībā būtu vienots enerģijas tirgus Eiropā Tāpat arī, manuprāt, ļoti nozīmīgi ir tas, es to staciju, staciju savā izklāstā, bet vēl kāds jau to pieminēja un uzsvēra, ka tas ir ļoti svarīgi vidējā un ilgā termiņā ka mums ir jādomā par to, ka mēs samazinām energoatkarību, jo atsevišķās valstīs ir zināmas grūtības ar saviem avotiem, enerģijas avotiem, atjaunīgais enerģijas. Savukārt citas valstis var tām palīdzēt ar to, kas ir šo valstu rīcībā. Tāpat arī mums ir jādomā par jau tā saucamajām konsolidētajām enerģijām, kas, ko mēs izmantojam ilgāku laiku, tā būtu šeit, šajā gadījumā vēja enerģija, saules enerģija, un arī ir jārunā par biomasu e, kā punktu, kas palīdzētu uh, lauku reģionu atbalstam un palīdzētu veidot nodarbinātību lauku vidū. Es ceru, ka mēs jau balstoties uz to varam sagatavot darba dokumentu, kurā tiek uzskaitītas visas šīs domas un idejas, un tie varētu būt secinājumi mūsu darba grupā. Paldies, Alīka kungs! Es gribētu tagad pateikties visiem, gan referentam, gan visiem, kur uzstājās par jūsu devumu, un es domāju, ka viss, ko mēs varējām uzklausīt šīs dienas garumā, ir bijis ļoti interesants. Un Eiropas Savienībā mūsu mērķiem ir jābūt iespēja rēķināties ar drošu enerģiju, lētu enerģiju, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. spējīgi Tas ir Eiropas Savienības izaicinājums tuvākajiem gadiem rēķināties ar šo Eiropas enerģijas kopienu, jo mūsu rīcībā ir, mums ir nepieciešama piegāžu drošība, enerģijas efektivitāte, tāpat arī mums ir nepieciešams veidot integrētus starpsavienojums tīklus un lai enerģija turpinātu būt efektīvām. Tāpēc ir jāmudina un jāmeklē jaunu enerģijas avotu izmantošanu. Taču šim nolīkam mums ir nepieciešams veicināt tos enerģijas avotus, kas katrā valstī ir savēģies. Pārstāv tādu, tādu reģionu kā Navara Spānijā, kurā vēja enerģija ir ļoti attīstīta un mēs esam e, celmlauži šajā jomā. Un šajās debatēs E, par lietām, kas mums ir jāizteno tuvāko gadu laikā, mēs nedrīkstam izslēgt vienu enerģiju tipu izslēgšanu e, sas, e, citu priekšā. Mums ir jādomā par tīrām enerģijām, taču tajā pašā laikā gan ogles, gan dabasgāze un kāpēc gan ne Kāpēc gan ne kodolenerģija? Jo šeit nekur nav vienīgais risinājums, un enerģijas eh, vienādojumam nav vienīgā risinājuma. Tāpēc mums ir jāņem eh, vērā visi risinājumi. Mums ir jādomā par tīru enerģiju izmantošanu un jādomā par visiem avotiem. Un šīs pēcpusdienas eh, garumā mēs varēsim sagatavot, sagatavot secinājumus, kurus mēs prezentēsim rīt plenārsēdē. Bet tagad es pateicos visiem par jūsu uzmanību.